So, let's start, please. Kolēģi, sāksim darbu. Zu, den, zu unserer letzten Ausschusssession ne, in diesem Jahr. Also ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer letzten. Šī ir pēdējā mūsu komitejas sēde šogad. Mums ir trīs sēdes kopumā vispār šodien, bet tās ir pēdējās šogad. Un jūs esat iepazinušies ar eh, darba kārtības uzmetumu, vai kādam ir pretenzijas, iebildumi? Nē, tad esam darba kārtību pieņēmuši un mums ir jāpieņem 13. Eh, oktobra un 3. un 4. novembra sanāksmi protokoli. Ja arī kolēģiem pret protokoliem nav iebildumu, tad esam tos pieņēmuši. Jā, tā tas ir. Un gribēju pateikt, ka rītdien pulkstens 12. tā kā tā ir pēdējā sēde šogad, organizēsim nelielu eh, tādu Ziemassvētku pasēdēšanu vai nu Ziemassvētku dzēriena baudīšanu. Labi. Ceturtais darbkārtības punkts - komisijas uh, prezentācija par Connecting Europe uh, instrumenta darba programmas grozījumiem 2014. gadā. Onīdī kungs pie mums ir ieradies, es došu viņam 10 līdz 15 minūtes, lai viņš iepazīstina ar programmu. Un pēc tam kolēģiem būs iespēja piedalīties debatēs, un Idīkungs lūdzu jums vārds. Thank you, thank you, chair. uh, good... Paldies! Labdien! Vai jūs atceraties, kad mēs uh, prezentējām pirmo darba programmu uh, instrumentam? Um, Un mēs solījām arī atgriezties ar pārskatītu darba programmu, jo mēs vēlējāmies iekļaut iespēju šogad uzsākt noteiktus pasākumus saskaņā ar uh, jauno uh, finansējumu plānu. Tātad šeit ir darba programmas pārskatītais variants, kur ir runa ne tikai par transportu, bet arī par enerģētiku un uh, IKT, jo tas ir horizontāls instruments, kas attiec uz, šim, uz šiem trim sektoriem. Mēs uh, uh, savu laiku nevarējām iekļūt jaunos, iekļaut jaunos finanšu instrumentus, tātad, kad tika pieņemta uh, šī darba programma, tas bija juridiskā pamata dēļ mums bija jāveic ex ante pētījums, kurš tagad ir pabeigts, un tas uh, norādīja uz to, ka būtu uh, labāk eh, sākt eh, ar aizņēmuma tipa instrumentu, nevis eh, akciju instrumentu un kā tas nodrošinātu aizdevumu instrumentu izmantošanu projektiem. Tātad šajos trīs sektoros Eh, kopējā summa ir 127 miljoni eiro, transportam paredzēti 70 miljoni, 16,9 miljoni ir IKT un telekomunikācijām un praktiski 41 miljons enerģētikai. Eh, šo instrumentu uh, pāraudzīs Eiropas investīciju banka, kurai būs uzdevums šo instrumentu īstenot. Un tiks atbalstītas divas projektu kategorijas, tātad projektu obligāciju iniciatīva, ko jūs jau labi pazīstat, un arī kredītu garantijas tiks nodrošināts. Tas tiks veikts saskaņā ar pilnvarojuma līgumu un visticamākais nākamgad mēs kopā ar EIB jūs informēsim par to, kādi projekti jau ir sagatavošanas stadijā un tas noteikti būs ļoti interesanti. Tātad šīs instruments sāks darboties nākamgad, un tas būs pirmais instruments, lai uh, veicinātu projektu īstenošanu ar aizņēmumu palīdzību. Tātad jūs, protams, uh, apstiprināsiet uh, šo projektu sarakstu. Šeit būs runa par vairākiem transporta koridoriem, tāpat par dzelzceļu, iekšzemes ūdens ceļiem un arī par ostu attīstību. Strādājot kopā ar šo uh, instrumentu tiks izmantoti arī specifiski instrumenti, kas ir paredzēti specifiskām tematiskām uh, jomām un domājams, ka nākamā gada vidū mēs varēsim jūs informēt par RATMS. Vēl viens instruments ir paredzēts CSR un vēl viens ir paredzēts, lai finansētu tīru sabiedrisko transportu, lai lielākas pašvaldības varētu izmantot šo instrumentu finansējumu, lai pātrinātu investīciju veikšanu tīrās sabiedriskā transporta sistēma izstrādē un arī ir paredzēts atbalstīta iekšzemes ūdens ceļu bāržu modernizāciju, lai būtu iespējams uzstādīt tīrākus motorus vai arī aprīkot šīs baržas ar uh, informācijas sistēmām. Nav tieša sakāra ar uh, š, prezidenta Junkera uh, prezentēto programmu, bet šeit ir runa gan par atšķirībām apjomā, gan arī par šo instrumentu būtību, un es domāju, ka komisāra Bulca vēlēsies ar jums apspriest šos jautājumus rīt, kad viņi ieradīsies komitejas sēdē, eh, un šie instrumenti, par ko mēs šobrīd runājam, būs pieejami jau nākamgad nebūs jāgaida nākamā gada vidus, lai viss uh, sāktu darboties un ir jau izraudzīti konkrēti projekti, piemēram, Kalē ostas modernizācija un paplašināšana un arī uh, Amsterdamas uh, ostas modernizācija un arī ir paredzēts pārvarēt uh, transporta tā saucamās šaurās vietas pie lielām pilsētām. Un saskaņā ar Tātad, uh, kamēr uh, tiek gaidā, gaidīt šīs uh, strateģiskā fonda finansējums lielākā apmērā, mēs turpinām mazāka mēroga pasākums, kas jau bija cerēti. Paldies! Sākumā došu vārdu koordinatoriem, ja viņiem ir kas sakāms. Vims Vandekāms lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Onidī kungam par mums piedāvāto informāciju. Tā bija visai laba, bet es īsti labi nesaprotu, kurā gadā nauda tiks izdota. No Onidī kunga sapratu, ka nauda tiks tērēta 2015. gadā, bet tā ir 2014. gada nauda faktiski. Es zinu, ka uh, Connecting Europe instruments ir jauns, bet varbūt jūs varētu nedaudz ilustrēt. Tātad, kāda ir šī Uh, saiknes starp 14. un 15. gadu šī proporcija, un es saprotu, ka rīt pie mums ieradīsies Bulcas kundze. Viņa stāstīs par uh, dižajiem Junkera plāniem, Un jāsaka, ka te tiek runāts par uh, konkrētu summu Connecting Europe uh, instrumentu ietvaros. 70 miljonu, 127 miljonu. Jā, nu tas ir eh, visvai iespaidīgi. Paldies. Danke sehr. Paldies. Ismail lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Paldies. Gribēju pateikties arī Onīdi kungam par šo prezentāciju. Mēģināšu uzdot vienu jautājumu. Ja pareizi sapratu, tad ņemot vērā uh, situāciju tirgu, mums ir uh, jāpardomā par alternatīvām iespējām, instrumentiem. Ir šis tā sauktais dept instruments, un, ja es pareizi sapratu, arī uh, aktīvu instruments. Tātad viens ir parādu un viens ir aktīvi instruments. Bet kā tas izskatīsies dzīvē, praksē? Ja mēs runājam par aktīvu instrumentu, ir teikts, ka otrajā etapā, otrajā fāzē šāds instruments uh, ir jāsāk izmantot kopīgi ar Eiropas investīciju banku. Nu, kā to e, stādīties priekšā. Es kādreiz biju referents par transeiropas tīkliem, un man vienmēr ir vaicājuši, ko tas nozīmē, ko tas nozīmē potenciāliem investoriem. Tieši šie instrumenti šeit tas joprojām ir tā visai izplūdi, izplūdes koncepts. Tā tad eh, tiek iesaistīta Eiropas investīcija banka, tik daudz es sapratu, un vai tad tā uzņems kaut kādas garantijas, vai tā ir galvotāja, lai potenciālie investori justos drošāk eh, savu naudu ieguldot šādos projektos. Nu, jūs varat vienkārši atbildēt jā vai nē, bet ja nē, tad, eh, ja tas tā ir, tad jā, ar jā pietiks, bet ja nē, tad es gribēšu vēl turpmākus paskaidrojumus. Un ja mēs runājam par aktīviem, tā ir nauda, tie ir finanšu līdzekļi un eh, galu galā, kā tas notiks, eh, vai tiks piesaistīts finansējums, ja jā. Jā, tad eh, pietiek ar vienu vienkāršu atbildi jā, un ja nē, tad gribētu detalizēts paskaidrojums. Paldies! Paldies, Pēters Vandālens, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Protams, rītdien mēs arī pamatīgi izprašņāsim komisārs kundzi par uh, finansiālajām sekām, bet šodien izmantošu iespēju pavaicāt Onīdī kungam konkrēti jautājumu. Mums ir uh, tāds uh, jauns projekts Amsterdamā, jaunas slūžas tur tiks būvēts, un šodien no 18.30 es gaidīšu kolēģis deputātu salonā, kur eh, būs prezentācija par eh, šīm jaunajām slūžām, eh, par slūžām tātad Ziemeļjūrā, un es gribētu kolēģis uz to mm, aicināt. Jā, nu paldies par reklāmu, reklāma nebija paredzēta, bet šādi pasākumi vienmēr ir patīkami. Paldies, Gezīna Maisner tagad. Liels paldies par eh, mums sniegto informāciju, un nu diena ir tā, mēs vienmēr esam patiešām priecīgi, ja ir finansējums, ko varam izdot eh, transporta jomā, bet esam dzirdējuši daudz baumu, tādēļ gribēju pavaicāt, no kurienes nāks šie līdzekļi un vai tie daļai tiks eh, ņemta arī no Connecting Europe instrumenta. Tas beidzot ir jāprecizē, jo naudu jau varam izdot tikai vienreiz. Mēs zinām, kāds izskatās mūsu budžets, mēs vienojāmies par konkrētu summu Connecting Europe instrumentam. Protams, mēs varētu varētu eh, runāt arī par eh, līdzekļu optimizāciju un eh, gribēju arī pateikt, ka dalību valstīm ir jāpieprasa līdzekļi, ja tās vēlas piedalīties projektos ar 2015. gadu. Tas attiecas arī uz Connecting Europe instrumentu, un jūs arī minējāt, ka jūs esat domājis par konkrētiem projektiem, piemēram, Amsterdamu un uh, Kalē ostu. Uh, Mēs zinājām, ka šie projekti tiks līdzfinansēti no ES. Gribēju pavaicāt, vai arī citas dalību valsts ir pieteikušās ar saviem projektiem, vai tām vajadzētu pasteikties, lai, vajadzētu, lai patiešām būtu cerība līdzekļus saņemt. Un vēl viens jautājums, uh, tam vajadzētu, tai vajadzētu būt tādai kā papildus pakotnei, un uh, varbūt tas viss nenotiks vienmēr saskaņā ar Connecting Europe instrumentu izmantošanas normām. Uh, Mums patiešām ir e, jādomā par e, šo e, jauno līdzekļu piesaistīšanu, bet vai viss tiks investēts tikai dzelzceļā un iekšzemes ūdensceļos, vai vēl citi transporta veidi ir paredzēti? Paldies, Marija Kīlen, lūdzu. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi ir skaidrs, ka mērķi ir tiešām vērienīgi, Katrs uh, no mums arī vēlas, lai šie mērķi tiktu sasniegti, bet man tomēr ir uh, bažas katra projekta īstenošanā ir nepieciešams liels nacionālais līdzfan, līdzfinansējums. Tātad šeit ir runa ne tikai par Eiropas fondu finansēm, bet arī par dalību valstu līdzekļiem, un tos nebūs viegli nodrošināt turpmāko gadu laikā. Tādēļ es vēlētos zināt, vai ir veikti konkrēti izvērtējumu par šīm nacionālām iemaksām, vai mēs arī gaidām gluži vienkārši Ziemassvētku vecīša ierašanos. Paldies! Jā, nu sastajā ir uh, svētā mm, Nikolas diena, un pēc tam ieradīsies uh, arī Siemsās vecīs tagad Karim Delī. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par šo prezentāciju komisiju, un man ir vairāki jautājumi. Pirmkārt, vēlētos pievērsties tādiem uh, mega milzīgiem projektiem, vai nu Liona Turīna vai uh, Brennera bāzes tunelis vai citiem. Kādā mērā uh, Uh, šie projekti saņems Eiropas Savienības finansējumu procentuāli. Tātad es gribētu saņemt konkrētu informāciju. Tālāk uh, jūs uh, teicāt, ka šeit ir tikai tāda priekšprojektu izvērtēšana šobrīd un ka īstā programma vēl tikai tiks prezentēta jautājums, kā iekļaut prezidenta Junkera milzīgo 300 miljārdu programmu šajā kontekstā un kā šie aizņēmuma instrumenti saskana ar komisijas mērķi samazināt uh, dalību valstu parādus. Un pēdējais jautājums vēlētos zināt, kādēļ komisija cer, ka privātās investīcijas, kaut gan līdz šim nav nekādu konkrētu faktu, kas liecinātu par to, ka tas ir iespējams, tātad kādēļ jūs domājat, ka privāti tie investori būtu gatavi ieguldīt šādos ilgtermiņa riskantos uh, transporta infrastruktūras uh, projektos. Vēlētos lūgt, lai komisijas pārstāvis atbild uz maniem jautājumiem. Paldies! Danke sehr! Paldies, Nodzi Džil Saimon. Saimur. Saimur. Viņš tā? Nav zālē šī kolēģi? Labi. Rikē kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man arī būtu ļoti daudz jautājumu, ko vēlētos uzdot komisijai, bet es apmierinošos tikai ar dažiem būtiskākiem jautājumiem par šīs dienas tematu, tātad par finanšu instrumentu Connecting Europe. Tātad nevis par konkrētiem projektiem, bet par um, nu, instrumenta darbību. Pirmkārt, vai jūsu pieminētie projekti ir iesniegti uh, konkursā, kas ir uh, at, attiecināms uz 2015. gadu. Otrakārt, ņemot vērā to laiku, kas uh, paies no līdzekļu piešķīruma pirmā gada, pirmās fāzes pirmajā gadā attiecībā uz projektu obligācijām, kas notiks Uh, tai brīdī, kad šie līdzekļi tiek piešķirti un kad ir pabeigts pētījums vai izpēte. Un nākamais jautājums vairāk par lietas būtību, ņemot vērā padomas nostāju attiecībā uz finanšu instrumentiem, jo šeit ir liela atturība vērojama. Uh, cenšoties uh, ļoti ierobežot jauno finanšu instrumentu izmantošanu. Vai šī attieksme varētu mainīties, jo man tiešām ļoti pārsteidza tas, ka šis uh, Junkera plāns balstās galvenokārt uz jauniem finanšu instrumentiem un sviras efektu, kaut gan padome iebilda pret šādu nostāju. Un vai tagad uh, tiešām jaunā uh, padome pēkšņi būtu kļuvusi par uh, šo instrumentu kaismīgu atbalstītāju? Un pēdējais jautājums, ņemot vērā to, ka Junkera plāns pārēdz uh, ņemt 3 miljārdus no Connecting Europe instrumentu vai tiks pārskatīta juridiskā bāze, kāda tā būs un kāds termiņš ir paredzēts un vai komisija var paskaidrot, kā šie 3,2 miljārdi tiks ņemti no 33 miljārdiem no kādām uh, sadaļām, no kādām tematiskām sadaļām, kur šo naudu ņemsim un kur tos varēsim eh, šos līdzekļus pēc tam izmantot. Danke, jetzt Jens. Paldies, Jens Nielsens tagad. Pēdējais runātājs šajā kārtā. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju dalīties savās pārdomās. Pirms dažām nedēļām parlaments bija pasūtījis uh, ziņojumu, informatīvu ziņojumu par lielajiem satiksmes koridoriem. Un uh, tika izteikti vairāki uh, padomi, daži bija patiešām labi, un vienā no padomiem tika teikts, ka mums vajadzētu uh, darīt vairāk, lai ES investūcijas šajos transporta koridoros tiktu um, uh, ieguldīts tādā veidā, lai um, no kļūdām varētu izvairīties jau um, sākuma posmā. Paldies, tagad Vins Vandekams, es atvainos priekšsēdētais aizmirsu vienu svarīgu jautājumu, un Nīdī kungs runāja par ERTMS un lokomotīvju pārveidošana, pārbūvēšana. Gribēju pavaicāt, vai tas attiecas arī uz kuģiem, kas kuģo pa iekšējiem ūdens ceļiem, vai uh, tie tiks pārveidoti. Un vai uh, tas uh, var tikt arī finansēts no CEF naudas? Paldies! Tātad no Connecting Europe Facility. Jā, man arī ir viens jautājums, uh, saka pats priekšsēdētājs. Tātad to a, savienojumu atjaunošana, kas tika iznīcināti pēckara gados. E, cik daudz projektu tagad ir pieteikti? Es a, e, būtu pārsteigts, ja būtu kaut viens projekts. Nu, tā tad gribēju to jums pavaicāt otrām kārtām. Līdzfinansējums no dalībvalstu puses tika pieminēts. Es dzirdēju, ka runājot par svarīgākajiem a, e, Turīnas, Dženovas un citiem projektiem, uh, Tur e, notiek arī papildus citi būvdarbi, arī Šveicē. Viņa teica, jā, tā tad e, tas. E, tā ceļa daļa, tā tuneļa daļa, ko finansē tieši Šveice, bet ir šie trīs lielie projekti. Un visi būs patiešām priecīgi, ja pēc 30 gadiem būs paveikta kaut uh, trešā daļa no šiem projektiem, bet varbūt, ka no sākuma ir jāpieliek punkts vienam projektam, uh, jo uh, Lugano līgums ir datēts ar uh, 96. gadu, un vācieši tur neko nav darījuši, tāpat kā šveicieši. Nu, bet ko jūs darāt, kā jūs nospraužat prioritātes, ko jūs tur varat ietekmēt, un, protams, ir jādomā arī par uh, finansējumu pietiekamību. Un, Idīkungs, jums ir uzdod daudz jautājumu, mēs gaidām jūsu atbildes. Paldies! Paldies par uh, šo ļoti izsmeļošo jautājumu sārakstu. Pirmkārt, par 70 miljoniem eiro, ko mēs paredzam piešķirt šim aizņēmumu instrumentam. Uh, uh, šie, šī nauda jau ir uh, paredzēta budžetā un tā būs pieejama no 1. janvāra 2015. gadā, un mēs esam arī pabeiguši pilnvarojumu līgumu mm, sagatavošanu ar EIB. Ja mēs runājam par jauniem finanšu instrumentiem, tad mēs neesam tajā posmā, kad šie projekti ir jāatlasa, mums ir drīzāk jāidentificē potenciālie projekti. Uh, ir daudz projektu transporta nozarē, kas investoriem ir ļoti pievilcīgi, jo tie ir ilgtermiņa projekti un uh, nodrošina uh, augstu rentabilitāti, bet, diemžēl, šajos uh, transporta nozarē šie projekti ir ļoti riskanti. Un tādēļ mēs piedāvājam arī investoru rīcībā un uh, dalību valstu rīcībā nodot instrumentu risku garantēšanai. Tātad, uh, um, atbildot uz vēl vienu uzdoto jautājumu, šī nauda var tikt izmantot vairāk nekā vienam projektam, jo nauda tiek izmantot atbildot Maisners kundzes uh, uzdotam jautājumam tātad, uh, lai garantētu riskus. Un ja investors negūst um, pēļņu no šī projekta, tad šis uh, garantija instruments sāk darboties. Un kā jūs visā šajā diskusijā norādījāt, ka uh, ir svarīgi novirzīt daļu no Connecting Europe uh, instrumentu finansējumu šādu uh, sistēmu atbalstam. Mēs sākam sadarbību ar EIB, kas ir ļoti konservatīva savā nostājā, un mēs sākam uh, īstenot šo jauno investīciju schēmu. Stefāns, kurš sēž man pie labās rokas kas tātad mēs vedām uh, diskusijas ar dalību valstu bankām par uh, Nacionālo fondu izveidi sadarbībā ar Nacionālajām bankām, uh, jo tās atrodas tuvāk šiem projektiem. Tālāk par daļu no īsi e finansējuma izmantošanas, e, ko norādīja Junkera kungs, ir paredzēts šim mērķim novirzīt 3,3 miljārdus no e, Connecting Europe un šobrīd komisijā vairāki komisāri ved sarunas arī ar ieinteresētām komitejām par šo jautājumu. Un atbildot Rikē kungam, gribu teikt, ka uh, nākamā gada sākumā mēs piedāvāsim uh, omnibus uh, likumdošanas projektu, ar kuru grozīsim vairākus tiesību aktus, jo šeit runa par apvārsni 2020, DSF un uh, vēl citus aktus, un šeit būs spēkā parastā likumdošanas procedūra, ja mums būs pietiekam daudz laika, lai šos jautājumus apspriestu ar komisiju un arī ar padomu, kad būs pienācis laiks. Diemžēl nevaru šobrīd neko daudz uh, detalizētāk pastāstīt. Uh, esmu pārliecināts, ka komisāra Bulca jūs varēs labāk informēt un jūs varēsiet apspriest eh, šo jauno instrumentu, tā izmantošanu transporta sektorā, eh, atbalstot eh, īpaši prioritārus projektus. Tālāk par to, kāda ir atšķirība starp aizņēmumu un aktīvu instrumentu un uh, kā es vērtēju iespēju izveidot šos abus instrumentus vienlaikus. Šobrīd mums jau pastāv šāds aktīvu instruments ar lielu potenciālu, tas ir Margarita fonds, un tā darbība tiks izvērtēta pēc diviem gadiem, un tad mēs arī uh, lemsim par to, vai ir jāatbalsta šāda fonda izveide um, virknē projektu. Šobrīd eh, Stefāns praktiski eh, ikdienā izvērtē projektus, kuru finansēšanai drīzāk ir piemērojams šis aizdevuma instruments, eh, kas nodrošina ilgtermiņa kredītu piešķiršanu. Tālāk par Amsterdamas slūžu projektu. Paldies, ka to atgādinājāt. Tas ir labs piemērs tam, kā uh, viss sākās ar finansējumu schēmu, izmantojot grantus. Un mēs uh, varēsim, cerams, pierādīt, ka šim svarīgajam projektam daļu finansējumu varēs arī mm, nodrošināt ar uh, finanšu instrumentiem, iesaistot Nīderlandes valdību un citus partnerus. Katru reizi, kad mēs apspriežām projekts ar dalību valstīm, ir uh, uh, jāpieliek lielas pūles, lai pārliecinātu partnerus par uh, to, ka var izmantot ne tikai subsīdijas, kas ir viegli uh, iegūstams finansējums, bet ka jāizmanto arī citi finansējuma avoti tālāk par uh, Lionu, Turīnu, Brennera bāzes tunelu un citiem projektiem. Es domāju, ka tie visi varētu uh, būt ieguvēji no šī Connecting Europe uh, instrumenta, bet es nevaru komentēt par uh, um, atbilstības kritērijiem un maksimālo finansējumu apjomu attiecībā uz šiem projektiem, bet, protams, šie ir uh, ļoti riskanti projekti. Un a, uh, tiem drīzāk būtu izmantojams nevis šis instruments, ko mēs šobrīd prezentējam, bet gan prezidenta Junkera prezentētais lielāka mēroga fonds. Uh, Runājot par šiem projektiem, šobrīd, protams, ir eh, zināms grūtības pārliecināt dalību valstis ņemt papildu aizņēmumus, jo situācija tiek eh, kontrolēta saskaņā ar izaugsmes un stabilitātes paktu, kur noteikumi arī nemainīsies tuvākā laikā, bet prezidents Junkers ir skaidri norādījis, ka nacionālā finansējuma apjoms tiks atskaitīts no uh, parādiem, tātad netiks, ņemti, vē, netiks ņemts vērā aprēķinot parādu līmeni. Uh, Līdz ar to tas palīdzētu nodrošināt zināmu elastību attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumu ievērošanu. Par to, kādus projekts mēs vēlētos atbalstīt ar šo jauno instrumentu, tas uh, Vai tie būs kofa projekti, kas tiks prezentēti 28. februārī? Nē, tie būs citi projekti, jo šis kofa priekšlikums attiecas uz subsidijām jeb grāntiem. Un Jina. No Mēs uh, arī paredzam, ka šajā konkursā būs uh, ļoti daudz pieteikumu iesniegts, un mēs vēlētos izmantot pēc iespējas plašāku instrumentu klāstu tālāk, vai būs sinhronizācija starp ekspostu izvērtējumu 2015. gadā. Patiesībā šis izvērtējums sāksies jau nākamā gada janvārī. Uh, un tas mums palīdzēs uh, strādāt paralēli, un mums nebūs jāgaida galīgi ekspostu novērtējuma rezultāti, lai varētu sākt izmantot šo jauno finanšu instrumentu, jo mēs uzskatām, ka daļa no projektiem jau būs gatavi šā jaunā instrumenta izmantošanai, un jūs noteikti arī zināt, cik svarīgi ir īstenot uh, projektus, kas nav autoceļi, jo šobrīd lielākā daļa projektu saskaņā ar jauno finanšu schēmu ir tikai autoceļu būves projekti, bet uh, ir svarīgi arī atbalstīt projektus citās prioritārās jomās, kā iekšzemes ūdensteļi, dzelzceļi un ostas, bet tas nenozīmē, ka uh, tikai šīs uh, jomas atbilst atlases kritērijiem. Jo šeit ir arī zināma saistība ar uh, privāto investoru, tā saucamo apetīti, tā tad ir zināmas uh, elastības iespējas. Tālāk par ERTMS Uh, uzstādīšanu, jā, patiešām, Vandenkampa kungs, mēs strādājam pie līdzīgas sistēmas attiecībā uz bāržu modernizāciju iekšzemes ūdens ceļos, un šeit ir runa ne tikai par bāržām, kas izmanto sašķidrināto dabas gāzi, bet arī attiecībā uz informācijas sistēmām, kas uzlabos uh, satiksmes drošību bāržām un arī nodrošinās jaunas uzņēmēju darbības iespējas un sadarbspējas starp visiem spēlētājiem strādājam šajā nozarē. Šķiet, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumiem. Jā, vēl pēdējais un ļoti, svarīgi, eh, ļoti svarīgs jautājums bija tas, ko uzdevāt jūs, Krāmerkungs. Šobrīd jums nevaru konkrēti informēt par pārobežu projektu īpatsvaru, kas tiks finansēt no viena vai otra instrumenta, bet varu jums apliecināt, ka Eh, izraugoties uz atklātajā pieteikumu konkursā, mēs izvērtējam, vai šie pārobežu projekti uh, var, uh, ir um, iekļauj arī investīciju nodrošinājumu otrā robežas pusē, jo, kā jūs pareizi norādījāt, ir projekti, kuri otrā robežas pusē nav pabeigti, un tas rada uh, kavēšanos, un kas nebūtu labi tādā laika posmā, kad finansējuma iespējas ir ierobežotas. Un uh, Mums arī būs uh, diskusijas ar koordinatoriem, kuri uh, jū informēs par uh, pamata infrastruktūru un kas ir nepieciešams, lai sinhronizētu pārobežu projektus koridoros, lai garantētu, ka investīciju termiņi ir saskaņoti abās robežas pusēs. Paldies! Thank you. Diemžēl priekšsēdētājs neizslēdz mikrofonu. Jā, ich, uh... Paldies. Ertugungs, paldies par šo informāciju, bet man ir konkrēts papildi jautājums. Mēs atvainojos, ka man ir jājautā vēlreiz, bet es tiešām īsti nesapratu. Ja, piemēram, firma X pasaka, es gribu piedalīties uh, eh, Brēnera bāzes tunelī vai Liona Turīnas tuneļa izbūvē ar konkrētu naudas summu, miljardiem, miljoniem vienalga. Kas šai privātajai uh, firmai, privātam investoram ir jādara? Vai sākumā viņam ir jāapspriežas ar nacionālo valdību, jāpasaka, klausieties, uh, tagad uh, ir projekts uh, Kemnicā, es esmu gatavs jums palīdzēt ar saviem privātajiem līdzekļiem. Man šķiet, ka Eiropas līmenī mēs varam izmantot Margrita fondu, Eiropas investīciju banku un tādā veidā varam piekļūt piekļūt jauniem līdzekļiem. Un kas notiek tālāk? Ļoti konkrēti. Dalība valsts, piemēram, pasaka, labi, mēs šo mm, tūneļa vai ceļa daļu izbūvēsim, un ja Eiropas komisija uzsāk konkursu procedūru pēc sešiem, deviņiem mēnešiem vai pēc gada, kas notiek tālāk? Tas ir ļoti konkrēts jautājums. Es, diemžēl, eh, joprojām neesmu dzirdējis atbildi, jo mm, neesmu īsti izpratis, kas notiek, ja privātais investors vēlas piedalīties šajā projektā. Kāda ir procedūra un secība? Paldies! Ismail, jā, tu, Ismails Ertuks pats uh, nevar atbildēt šo jautājumu, bet nu pastīsimies, vai Onīdī kungam ir atbildi. Again, the, the es domāju, ka te nedaudz cita loģika. Kad jūs piesakaties finanšu atbalstam caur grantu sistēmu, tad jūs varat aizpildīt pieteikumu formu. Un visus šos kritērijus jūs jau zināt krietni labāk par mani, tas viss ir iekļauts regulā. Kad mēģināt Eh, iegūt tādus projektus, kuri gūs labumu no jauniem finanšu instrumentiem, loģika ir nedaudz citādāka. Galvenais mērķis ir sagatavot šos produktus ar potenciāliem investoriem. Un kā tas parasti tiek darīts? Tas tiek darīts balstoties uz dažādiem pieejamiem instrumentiem. Ja palūkojamies uz vienu, ko ierosinām šodien, tad 70 miljoni tiek piešķirtas transporta nozarei, un tas arī ļauj Eiropas investīciju bankai piedalīties uz zināmu summu. Finanšu investoriem tas viss jau ir zināms, un pastāv liela interese, jo ir augsta likviditāte. Mums vajadzēs redzēt, kāda veida projekti tiks piedāvot, piedāvāti um, un kāda um, būs to atdeva gadu laikā un cik lielā mērā nacionālās iestādes, kuras parasti jau ir tās, kurām uh, projekts piedara, cik lielā mērā viņas būs gatavas uh, piedal, piedāvāt šo uh, finanšu investoriem pied, piedalīšanos iespēju ar dažādām schēmām, caur līgumiem, kādu gaitā, uh, lai tad uh, iesaistītu šos privātos investorus. Loģika ir nedaudz pavisam citādāka. Te runa ir par to, ka investori tiešām ir informēti un zina, ka pastāv šie instrumenti, un tad um, šī tehniskā palīdzība jaunajā regulā tā ir ļoti pamatota, jo pateicoties šai tehniskajai palīdzībai, mēs um, varam nodrošināt labāku projektu sagatavošanu tā, lai šie projekti būtu pievilcīgi investoriem kā tas ir paredzēts un saskaņā. Tad ar um, paredzēto Eiropas investīciju banka būs tā, kas vedīs sarunas ar dažādiem investoriem tajā, šajā vispārējā finanšu vienādojumā. E es uh, sāku skatīties uz pulksteni, lūdzu. Ajāls Senders kundze ļoti īsti. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Tā tad viens jautājums ir saistīts ar eh, Connecting Europe instrumentu, vai tas ir eh, tā tad eh, sasaistāms ar Junkera investīciju projektu. Un apvērsnes 2020 arī ir liels projekts. Uh, Es nezinu, vai es pareizi sapratu, bet tie projekti, par ko mēs runājam, ilgs daudz ilgāk nekā trīs gadus, un tie ir ārkārtīgi piņģerīgi. Otrakārt, finanšu instrumentu piedāvājums. Mēs, protams, negribam visu sarežģīt, mēs negribam, lai finansējumam būtu piekļūt vēl grūtāk nekā līdz šim. Uh, Ja mēs vēlamies investorus pārliecināt par uh, piesaistīšanos, iesaistīšanos uh, šādu sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanā, nu, tas ir ļoti svarīgi. Paldies, un Īdīkungs ļoti īsti paldies. Es domāju, ka mums ir uh, jāpiedāvā uh, tāds īpašs finansējums trīs gadu laikā, tātad katru gadu nedaudz vairāk par 100 miljārdiem eiro jaunajam instrumentam un strateģisko uh, investīciju fondam. Finansējums īstenībā tiks piešķirs daudz ilgāk nekā trīs gadu laikā, jo ja vien eh, līdzekļi netiks izmantoti, Tie, protams, būs jāizmanto, lai varētu uh, sekt arī riskus, tajā skaitā tos, ko varētu ciest privāti investori, uh, jo projām investīcijām būs pieejami līdzekļi. Mēs esam uh, paredzējuši tā, tādu konkrētus projektus trīs gadu garumā, bet tas, protams, var tikt īstenots daudz ilgākā laika posmā, un trīs gadu laikā pēc trim gadiem jau mēs veiksim tādu bilanci, lai varētu izvērtēt, uh, cik veiksmīgi ir bijusi jaunā iniciatīva, vai tā ir atmaksājusies, un vai to ir ir nepieciešams pagarināt, bet tagad šodien mēs vēl nevaram prognozēt. Paldies! Jā, tā. Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Esam noslēguši šī darba kārtības punkta izskatīšanu un tagad ķeramies pie nākamām. Pārobežu apmaiņa ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem. Inesa Jāls Endersa ir mūsu referenta un tagad jums vārds. señor presidente en su momento. Lielas paldies priekšsēdētāji. Mēs jau izteicām komentārus un arī pastāstījām, kādi ir apstākļi šī ziņojuma kontekstā. Ir daudz jaunu aspektu, un, bet tas ir bijis ļoti ilgstošs process. Uh, lai nonāktu pie kādas nostājas padomē, vajadzētu pārskatīt juridisko pamatu un vajadzētu atgriezties pie visa juridiskā jau, pamata jautājuma. Un tagad esam nonākuši tādā brīdī, kad esam gatavi panākt politisko vielu, vienošanos pateicoties Itālijas prezidentūras politiskajai gribai. Arī komisija izrādīja savu politisko gribu un gribu teikt viņiem paldies par pūliņiem, jo burtiski dažu mēnešu laikā viņi spēja sagatavot tekstu mm, pēc tiesas nolēmēm, bet viņi neiedziļinājās tālākās, tālākos sarešķījumos, un kopumā Itālijas prezidentūrai ir izdevies sagatavot labu kompromisu, panākt vairākuma atbalstu padomē, mm, lai pielāgotos tam, ko lūdza tiesa. Tas ļāva arī mm, sagra, saglabāt tekstu um, tādās robežās, ka to varēja atbalstīt arī vairākums dalību valstu. Un tad mēs varētu arī cīnīties ar šo nerezidentu nesodāmības izjūtu. Un tagad mums ir jāgatavojas rītdienas balsojumam. Ir, ir tikai iesniegti daudzi grozījumi projekti. Un gribu teikt paldies kolēģiem, kuri rūpīgi iepazinās ar tekstu, kuri sagatavoja grozījumu priekšlikumus. Es atvainojos, ja nav izdevies ņemt vērā visus grozījumus, es atvainojos Āna Tūkundzei. Man šķiet, ka daži no šiem grozījumiem mm, mēģināja tā renacionāli zināmā mērā uh, tekstu, bet jāatcerās tomēr, ka šī ir Eiropas Savienības direktīva. Tāpat arī mēģinājām šeit um, tomēr saglabāt tādus fundamentāli uh, svarīgus aspektus ceļu drošībai, svarīgākos elementus. Te es runāju, piemēram, par braukšanas aizliegumiem vai ātruma uh, ierobežojumiem, piemēram, par pārkāpumiem, par ātrumu pārkāpumiem, kas lielāk par 5 km stundā un tā tālāk, un tādēļ aicinu balsot pret šā, šā, šādiem grozījumiem. Un es domāju, ka par to visu jau ir implicīti runāt šajā tekstā. Ja mēs iekļaujam tādu eksplicītu atsauci uz ceļu negadījumu upuriem, manuprāt, tas būtu atbilstošāks un labāks risinājums tekstā. Un tālāk. Uh, un ka kungam, kungs ir ļoti interesēts, viņam arī ir ļoti liela pieredze kā šoferim, bet es tiešām nedomāju, ka šī ir īstā vieta un īstā direktīva, kurā runāt par autovadītāju apliecībām. Mums tomēr jāpieturās pie būtiskākajiem, lielākajiem jautājumiem, jādomā par to, kā, kādi ir šie plašākie, izplatītākie iemesli, kas rada 90% ceļu satiksmes negadījumus un novad pie upuriem. Un arī Fosteras kundze mm, ir pamanījusi šā padomas priekšlikumā ka e, ir runa par trīs jaunajām, dal, jaunākajām, da, jaunajām dalību valstīm, kurām ir šī optin iespēja apvienotā karaliste, īrija un uh, Dānija. Bet mūsu priekšlikums pēc sarunām ar visām interesētajām pusēm, tad uh, mūsu priekšlikums ir daudz piemērotāks situācijas risināšanai. Es nedomāju, ka mums vajadzētu tiešām uzstāt uz diviem gadiem. Vajadzētu padomāt, ka mm, varbūt varētu būt zināma interese um, aizkavēt direktīvas uh, piemērošanu, jo īpaši, ja domājam par jaunajiem priekšlikumiem 2016. gadā, mana attieksme ir diezgan rezervēta un tieši tādēļ ierosinu. Un mm, tad, uh, manu un Andersonas kundzes priekšlikumu atbalstīt. Protams, mēs ierosinām, ka mm, šo termiņu vajadzētu noteikt viena gada garumā. Un kad arī šīm trim dalību valstīm ir mm, arī iespējas piemērot šo direktīvu. Manuprāt, tas ir tāds fundamentāls elements. Mums ir jānodrošina tas, lai nebūtu nekādu sliekas kavēšanās, ja domājam par direktīvas pārskatīšanu un jauniem priekšlikumiem nākotnē. Tāda ir mana nostāvēs. Paldies. Dank. Paldies. <clears throat> Žorž Bahs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Domāju, ka varēšu izteikties uh, lakoniski un varu uh, atbalstot to, ko teica Inese Jāla Sēndera. Un domāju, uh, ka varu arī uh, uzteikt visus darbā iesaistītos par to, ka mēs strādājam gana naski. Tas, protams, ir visi interesēs, lai varētu uzlabot arī ceļu satiksmes drošību. Es piekrītu Inesei arī attiecībā uz grozījumiem, proti, ka renacionalizācija ir kontraproduktīva šajā gadījumā. Un galvenie satiksmes drošības um, faktori ir jāievēro, tos nedrīkst nekādā ziņā vainot. Eiropas tautas partija, tāpat kā uh, referente, ļoti, uh, par ļoti svarīgu uzskata 17. grozījumu un domāju, ka tas ziņojumu padarīs uh, vēl labāk, vēl pārliecināšāk. Paldies! Pēters Vandālens lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! E, šis ir jautājums, kas mūsu darba kārtībā ir e, bijis jau krietnu laiciņu, un nu, beidzot mēs varēsim tam pielikt punktu. Protams, ceļu satiksmes drošība ir ārkārtīgi svarīga, un mums ir jāparūpējas, ja ir e, pārkāpumi, tad, protams, ir jāsoda vainīgie. Tas ir ļoti svarīgs instruments, lai mēs varētu samazināt ceļu uh, satiksmes negadījumu skaitu. Uh, Es biju uh, gandarīts, ka mūsu referenti teica, ir jābūt piesardzīgiem, nevajag atkal te pārāk ilgi diskutēt, visu uzsākt no jauna. Un jā, uh, viņa ir nedaudz atturīgi noskaņota pret uh, dažādiem grozījumiem, tāpat kā es, bet jāsaka, ka ir jāprecizē vēl daži termini. Uh, jo mēs ļoti daudz uzmanības mūsu grupā pievēršam arī dalību valstu interesēm, un ja tām kaut kas šajā ziņojumā nepatiks, eh, tad, protams, tās ne, nu, ar pārāk lielu sajūsmu visu neīstenos. Bet protams, nevajadzētu atkal tagad visu mēģināt grozīt un, un, un eh, ar, pārspīlēt ar grozījumiem kā tādiem ar to skaitu. Paldies! Bilbao kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos iepazīstināt ar mūsu grupas nostāju. Mēs paliksim konsekventi, esam to teikuši jau no paša sākuma. Mēs piekritām, ka mēs piekrītam uh, referentē, ka uh, šis ir īstais brīdis pēc iespējas ātrāk apstiprināt šo ziņojumu, un mūsu grupa sanāks nu, laikā mēs neesam iesnieguši grozījumus, jo mēs tiešām esam ieinteresēti, lai šis ziņojums tiktu apstiprināts, tāds kāds tas ir sagatavots, jo mēs domājam arī par īstenošanu 2016. gadā un domājam arī par jaunajiem priešlikumiem un juridisko pamatu transporta jomā. Ir dalība valstis, kas piemēro noteikumus, Mm, bez skaidra juridiskā pamata, tādēļ mēs noraidam visus grozījumus un mēs izskatīsim varbūt labvēlīgi tādus grozījumus, kuri ierosina pēc iespējas stingrāku laika grafiku. Būtībā mēs atbalstam viena gada uh, termiņu, nevis divus gadus. Un nedomāju, ka te ir vēl daudz ko piebilst. Mēs jau visu esam teikuši iepriekšējā sanāksmēs un savu viedokli esam pauduši arī ziņotājai. Paldies! Karima Delī. Jā, es vēlējos pateikties referents kundzei. Tiešām uh, šie ekoloģistu vārdā es gribu teikt, ka mēs pilnībā piekrītam jūsu priekšlikumiem šajā ziņojumā. Es tikai gribēju atgādināt, ka esam jau pietiekam daudz laika pazaudējuši, tiesību akti ir uh, Uh, jāpieņem, jā, tiem jāstājas spēkā, un es pateicos jums par jūsu veikumu kopā ar visām ieinteresētajām pusēm. Paldies! Nestis Marija-Kristīna Arnotu. Tālāk uh, Marija-Kristīna Arnotu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es pateicos referents kundzei par to, ka viņa uzsvēra to, ka es vēlos aizstāvēt Francijas autovadītājs un domāju pirmkārt par ceļa drošību Francijā. Un uh, man šķiet, ka jums ir pietrūcis laiks, lai pilnībā iepazītos ar mūsu grozījumiem, jo, tūs, jo jūs tos uh, kariķējāt. Un tādēļ es pastāstīšu īsumā par 12 grozījumiem. Tātad, ja mēs atbalstām sadalbību starp darību valstīm ceļu satiksmes drošības jomā, mēs neuzskatām, ka komisijai būtu jāizstrādā normas par automātiskajiem radāriem, par uh, automašīnu reģistrāciju vai par satiksmes noteikumiem. Dalību valstis tiek galā pietiekami labi. Subsidaritātes princips ir ierakstīts līgumos, bet, diemžēl, to pastāvīgi mīda kājām. Turklāt šajā dokumentā kā absolūts princips ir uh, pieeja, kā uh, satiksmes noteikumiem un uh, normām šajā jomā ir jābūt ļoti ierobežojošām, ka ir jāvēršās pret autovadītājiem, neņemot vērā vietējās īpatnības Un uh, bieži vien uh, šīs soda naudas ir um, kā papildus uh, slēpts nodoklis autovadītājiem un tā pašā laikā netiek ieguldīts pietiekam daudz līdzekļu ceļu uzturēšanā un to mēs Francijā piedzīvojam katru gadu. Turklāt automobilistu um, asociācijas būtu jāuzklaus tikpat cik citas asociācijas. Un uh, es eh, runāju šajos grozījumos par nelieliem pārkāpumiem, piemētram, par ātrumu pārsniegšanu par 5 km stundā, un šeit attieksmē nevajadzētu būt tādai pašai, kā pārsniedzot ātrumu par 50 km stundā. Un, eh, piemēram, netika runāts par citiem uh, pārkāpumiem un noziegumiem, par uh, uh, tā saucamiem go fast, ko izmanto narkotiku tirgoņi, lai ar uh, jaudīgām automašīnām milzīgā ātrumā pārvadātu narkotikas, un ir šajā konvojā vēl viena mašīna, kas atbrīvo ceļu šai mašīnai. Šis uh, Eh, šī parādība ir izplatīta visā Eiropā un par šādiem nodarījumiem ir jāparāda smagi sodi, bet tā tas diemžēl nav arī Francijā. Nē. Bet tai pašā laikā ir nul, eh, ir eh, jābūt iecietīgiem pret vienkāršiem autovadītājiem, bet jābūt nulles iecietībai pret noziedzniekiem. Lūsija Andersona, lūdzu. Thank you. Well, uh... Paldies Paldies uh, referentē par šo grozījumu par laika ierobežojumu trīs dalībvalstīm, kas iepriekš nebija iekļautas. Es saprotu, ka radīsies zināmas administratīvas un tehniskas prasības, kas jāizpilda. Gribētu par to parunāt detalizētāk. Ir īpašas bažas par datu aizsardzību, bet pašā pasākumā jau ir iekļautas zināmi aspekti, kas to palīdz. Bažas par IT iepirkumu. Es domāju, ka to var ņemt vērā. Tas, kas ir um, ņemts vērā jau šajā kompromisa priekšlikumā par vienu kādu nevis diviem, manuprāt, tā ir ļoti pamatota pieeja, paturot prātā, jo īpaši to, ka ietekmes izvērtējs parādīja, cik svarīgs šis pasākums varētu būt dzīvību glābšanā visā Eiropas, Eiropā. Un es piekrītu kolēģiem, ka mums ir jāpieļauj minimālā iespējamā kavēšanās. Uh, Un atbildot iepriekšējiem runātājiem, runātāj, esmu nedaudz eh, samulsusi, jo viens no šiem grozījumiem attiecas uz nelegālu, nelegālu mobilo tāruņu vai citu ierīču, izma, komunikācijas ierīču izmantošanu. Tagad tas tagad ir svītrots un pārsteigts, ka tas tiek ne, vairs neuzskatīts par pārkāpumu. Es aicinātu visus tomēr mūs atbalstīt 17. grozījumu. Paldies! Čeki Foster. Čeki Foster, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdātāji un paldies arī uh, ziņotājai par darbu. Es gribētu referentē par darbu. Es gribētu tikai vēlreiz atkārtot. Iepriekšējā sanāksmē es paudu lūgumu viedokļu apmaiņas laikā. Un tas attiecās uz šo laika grafiku trīs dalību valstīm, kuras nepiedalījās direktīvām. Visām citām dalību valstīm ir paredzēti divi gadi īstenošanai. Eh, padomas apulcināja šīs trīs dalībvalsts, par ko runājam, apvienoto karalisti, īriju un Dāniju, un visi vienojās, ka tagad arī šīs dalībvalstis piedalīsies direktīvas īstenošanai. Un tagad es nesaprotu, kādēļ viņam netiek paredzēti divi gadi, divi gadi kā visām citām dalībvalstīm īstenošanai. Un kādēļ es par to tagad runāju? Uh, tas nav uh, tikai kaut kāds pīteļ, bet tikai tādai, ka apvienotie karalistē mums būs nepieciešami primārie tiesību akti, lai varētu nodrošināt direktīvas, tātad atbilstību direktīvai, tāpat kā citām dalībvalstīm. Arī Vācijā ir līdzīga situācija, un Vācijai tika paredzēti uh, divi gadi atbilstības nodrošināšana, lai, lai to varētu nodrošināt vislabākajā veidā. Ir ticis iesniegts uh, eh, Uh, grozījums, un es ļoti vīlusies. Es ne, nesaskatu tā jēgu. Ja nu kādā dalībvalstī būs nepieciešams ilgāks laiks nekā gada, piemēram, 18 mēneši, bet tas vienalga notiks mazākā divu gadu laikā, brīnišķīgi bez jebkādām problēmām. Pat ja mēs tagad iekļaujam tādus uh, nosacījumus, ka ir vai nu gads, vai nekas, nu ko tad mēs darīsim, vai tiks paredzēti kaut kādi soda mēri, manuprāt, ir absolūti nevajadzīgi. Es domāju, ka šīm trim dalībvalstīm pienākas tāds pats laika termiņš kā pārējiem. Un iemesls, kādēļ mums dažkārt ir grūtības nodrošināt atbilstību, ir arī, ka mums ir dažādas juridiskās sistēmas. Nav jau tā, nav jau absolūtās patiesības vai nepatiesības. Neviens nemēģina norādīt ar pirkstiem uz to. Ir gluži jāakceptē atšķirības. Mēs visi esam pieauguši cilvēki un mēģinam nodrošināt labākos risinājumus. Mēs tiešām vēlamies uzlabot situāciju uz ceļiem. Uh, un es ceru, ka eh, visa komiteja varēs atbalstīt 16. grozījumu. Tur nav tikai par apvienoto karalisti, bet arī par īriju un Dāniju. Un es ceru, ka jūs varēsiet mūs atbalstīt manis minēto iemeslu dēļ. Paldies referentēm, paldies, kas ir ņēmusi vērā arī manus komentārus. Paldies priekšsēdētājai. Kopčinska no DG Move. Šinskas kundze no DG Move, lūdzu. Yes, uh... Jā, paldies priekšsēdētāji. Labdien, dāmas un kungi! Pirmkārt, liels paldies uh, referentē, bet paldies arī visā Trānu komitejai par uh, to, ka jūs tik lieliski strādājat pie direktīvas projekta. Atkārtošu to, ko teicu iepriekšējā sanāksmē, kad uh, ziņojums tika prezentēts. Tiešām mums nav precedenta tik ātram darbam, ka gan parlaments, gan padome ir uh, spējuši tik efektīvi darboties, un arī mēs komisijā uh, esam uh, gatavi uh, Uh, sniegt savu ieguldījumu. Un kad komisija nāca klajā ar priekšlikuma projektu pēc 6. māja tiesas nolēmuma, tad mūsu mērķis bija nodrošināt to, ka 2015. gada 6. maijā vairs nepastāvētu tāda juridiskā tukšuma Eiropas Savienībā attiecībā uz pārobežu cīņu pēc satiksmes uh, noteikumu pārkāpumiem. Un tagad mums ir ļoti labi sagatavots ziņojums. Mums arī, arī ļoti laba, bija arī ļoti laba padomas vispārējā nostāja, kas tika sagatavota oktobrī. Un, ja runājam par uh, prezentētajiem grozījumiem, tad komisija ir ļoti priecīga par pirmo grozījumu. Mēs uzskatām, ka tas Uh, labo uh, EDPS atzinumu, un tas tiešām ļoti labi iedarās plašākajā ietvarā attiecībā uz datu aizsardzību. Mēs varam arī atbalstīt otro grozījumu. Mūsuprāt, tas ir neliels tehnisks grozījums, un kas attiecas uz diviem grozījumiem, kas attiecas uz transponēšanas laiku, tad 16. un 17. grozījums, kas uh, paredzētu vairāk laika trim dalību valstīm, kurām tagad vajadzēs transponēt direktīvu. Komisija, protams, ir gatava izrādīt zināmu elastīgumu attiecībā uz šīm trīs dalību valstīm, jo mēs saprotam, ka viņām būs vajadzīgs ilgāks laiks transponēšanai. Un, ja runājam par pārējiem grozījumiem, esam tos ļoti rūpīgi izskatījuši, bet mūsuprāt tie dodas tālāk nekā sākotnējais direktīvas mērķis un jēdziens. Mēs tiešām nevēlamies ieviest nekādus papildumus, mēs tikai gribējām labot šo situāciju ar juridisko pamatu, un tieši tādēļ aicinātu komiteju neatbalstīt pārējos grozījumus. Un vēl neliela piebilde beigās. Pieņemot, ka šī komiteja prīt nobalsos pozitīvi, uh, Var informēt, ka 11. decembrī ir trialo, paredzēts trialogs, un mēs ļoti ceram, ka šī sanāksme būs veiksmīga un ka tiks panākta vienošanās starp parlamentu un Eiropas parlamentu. Un, lai gan esam jau sasnieguši decembri, mums visu, no visu institūciju puses jānodrošina uh, jāmēģina panākt tas, lai process pēc iespējas ātrāk noslēgtos. Atgādināšu jums, ka nākamā gada 6. maijā vairs nebūs juridiskā pamata uh, pārobežu ciņai pret satiksmes uh, pārkā, noteikumu pārkāpumiem. Tādēļ izsaku lūgumu uh, tiem cilvēkam, kur ir atbilstīgi nāk, balsojuma nākamo posmu organizēšanai, pieņemot to, ka trialogs būs veiksmīgs, lūdzu nodrošināt to, lai šis jautājums tiktu eh, nodots izskatīšanai plenāra sesijai pēc iespējas ātrāk, lai tad mēs paši tevi nesabotētu un uh, tad, lai 6. maijā būtu atbilstoši juridiskais pamats. Ar to arī beigšu, bet vēlreiz tikai teikšu paldies referentai un visiem transporta komitejas locekļiem par lieliski paveikto darbu strādāt pie šī ziņojuma. Paldies! Inesa Jāla Senderslu. Sí, gracias, presidente. Sí. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem par komentāriem. Tikai divas piebildes. Pirmkārt, Fosters kundzes komentāri. Gribēju viņai tikai atgādināt, ka jau kopš mums no 2007. gada vajadzēja gaidīt trīs gadus, jo bija atsevišķas valdības, kas nevēlējās šo direktīvu, kuras izteica aktīvas iebildumus. Viņi izmantoja atrunu, ka nepastāv jau nekāda juridiskā pamata progresa bloķēšanā. Tagad komisija ir mainījusi juridisko pamatu, un mums tagad ir iespēja uh, izkļūt no šīs trupceļa, mums ir iespēja panākt progresu. Eiropas Savienības tiesa nolēma, ka uh, pirmais juridiskais pamats jau bija atbalstošs, un tādēļ trim uh, dalību valstīm vajadzēja atkal uh, arī tā piedalīties direktīvas piemērošanā. Un ņemot vērā to, kāda ir bijusi situācija ar šo dosjē, uh, Es nedomāju, ka mums ir mm, tagad, ka mums tagad vajadzētu vēl kavēt direktīvas piemērošanu, jo apvienotā karaliste jau ir viena no tām valstīm, kurai vairs problēmu ar direktīvas piemērošanu nav vai nevajadzētu būt. Es saprotu, ka mums ir e, jābūt pietiekami restriktīviem domājot par sadarbību ar padomu un par nākamajiem trialogiem. Mums nevajadzētu tagad gatavot nekādus liekus pārsteigumus. Un es esmu pārliecināta, ka pat vissliktākā scenārija gadījumā apvienotās karalistas iestādes būs spējīgas uh, rīkoties un nākt klajā ar izcinājumiem. Bet mums tiešām vajadzētu izvairīties no kādiem pārsteigumiem. Uh, to kundze jāsaka, ka visu gadu laikā, ko esmu strādājusi šajā komitejā, es nekad neesmu mēģinājusi uh, tātad noniecināt kolēģu grozījumus. Es vienmēr rūpīgi ar tiem iepazinusies. Vajadzēs padomāt par to, ko jūs teicāt par uh, braucējiem, kas rada būtiskus ceļu satiksmes apdraudējumus. Būs, man būs jāmēģina. Tad mums iedomā par to, kā samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu pēc iespējas vairāk. Un runājam par autobraucēju asociācijām. Mums nevajadzētu viņus apzīmēt kā tādas upēra asociācijas. Mums jāņem vērā visu interesēto pušu e, intereses, bet jau īpaši mēģināja atsaukties uz tiem, kuri ir no ceļu sakaksnes gadījuma cietuši visvairāk un kuriem visvairāk nepieciešama situācijas uzlabošana. Paldies! Paldies, esam arī uh, izdiskutējuši šo darbkārtības punktu, rīt balsosim. Es ceru, ka rīt jūs ieradīsieties uh, kuplā skaitā, nu, un uh, nebūs lieku balsotāju no ETP, bet to jau nokārtosim rītdien. Tagad mūs uh, ITEK ģenerāla direkcijas pārstāvja iepazīstinās ar e-meeting programmu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, uh, sveicināti, kolēģi. Mana prezentācija būs uh, gana īsa. Šo instrumentu sauc par e-meeting, e-sēde. Tā ir daļa no parlamenta, kurā neizmantojam papīru un uh, jūs varēsiet pateicoties šai aplikācijai tā tad izmantot savā ikdienas darbā visus dokumentus, vienkārši tie nebūs jāprintē. Es jums to pastāstīšu dažos soļos, jums nevajag neko instalēt, šī aplikācija ir pieejama jebkurā brīdī un uz visiem, visām e, elektroniskajām ierīcēm. Es um, atveru internetu lapus un ievadu attiecīgo adresi, tā tad Eiropas parlamenta uh, tīmekļa vietne uh, šķērsvītra e-meeting. Tā ir iekšēja aplikācija, līdz ar to to var izmantot uh, tikai e Eiropas parlamenta ierēģi, uh, deputāti un asistenti. Jūs izmantojat savu Uh, lietotāju vārdu un pāroli, ko parasti. Tagad to ierakstu attiecīgajās ailītēs. Viss tagad zinās manu pārolu saka runātājs. Pirmo reizi ieejot uh, šajā aplikācijā, jūs uh, tiekat aizvests uz tādu sākuma ekrānu. Es nospiežu sākuma taustiņu un augšā kreisajā pusē Jūs varat izvēlēties attiecīgo valodu, lai varētu šo aplikāciju izmantot jebkurā valodā, tātad jebkurā oficiālajā ES valodā. Un uh, eh, e-mītinga aplikāciju var izmantot jebkurā komitejā. Tātad, piemēram, es tagad uzēju uz transporta komitejas lapas. Lūk. Izvēlamies transporta komiteju un tad sistēma jūs automātiski aizved uz šo mēnesi un labajā pusē jūs redzat šīs dienas sēdes darba kārtību. Augšā labajā stūrī uh, ir uh, dažādi iestatījumi, tā tad jūs varat uh, apskatīt darba kārtību dažādās versijās, un šeit uh, klikšķinot labajā pusē es varu uh, uh, saņemt vairāk informācijas par katru darba kārtības jautājumu atsevišķi, kā arī referenta un ēnu referentu vārdus varu uzzināt. Tā tad uh, varu vēl papildus informāciju iegūt, bet varu arī pārs uh, uz, uz dokumenta izklāstu, varu pārslāgties, tad jums nav informācijas par referentiem un ēnu referentiem, nav nekādas papildus informācijas. Un atkal var uh, atvērt uh, pielikumu. Tas ir patiešām lieliski, piemēram, kāds vēlētos uh, mainīt kaut ko dokumentā, bet mums nekas vairs nav jāmaina, jo sekretariāts var augšup ielādēt šo dokumentu, lai tas ir pieejams pilnīgi visiem. Tātad jums nekas nav jāskrien, jāprintē šeit, jāpievienot, tātad var pievienot arī šeit internetā jaunus dokumentus. Un uh, var piekļūt arī uh, intranetam, Tā mēs varam saņemt papildus informāciju, sākotnējo dokumentu uzmetumu, atzinumu un tā tālāk. Par to var pastāstīt vēlāk sīkāk, bet ja mēs runājam par attēliem un konfigurācijām, iestatījumiem, šeit ir vēl eh, citi darba, eh, citas iespējas. Es varu mm, piemēram, koordinatoru sanāksmi, ja es uh, uzklikšķinu uz šī nosaukuma, tad es ar, to varu nosūtīt arī citiem. Es varu tātad darba kārtības punktus izsūtīt citiem kolēģiem. Es atgriežos pie jautājumiem darba kārtībā, un visi darba kārtībā iekļautie dokumenti ir pieejami dažādās valodās, jūs varat iepazīties ar grozījumiem un tā tālāk. Uh, un aplikāciju var izmantot gan pirms, gan pēc sēdes. Tātad mēs varam iepazīties arī ar uh, sanāksmi darba kārtībām no pagājušā gada, vienalga kurā valodā. Tātad, protams, ja uh, dokumenti ir tikuši attiecīgajā valodā iztūkoti, es, piemēram, atveru šo dokumentu, sistēma atver šo dokumentu un. Jūs uh, varat tam piekļūt pateicoties e-meeting aplikācijai. Uh, Es varu šo uh, dokumentu atvērt arī uh, citā aplikācijā, piemēram, uh, aplikācijā, kas ir lejuplādēta manā mobilajā ierīcē. Es te varu uh, arī veikt papildinājumus, es tātad varu ar šo te aplikāciju, ar dokumentu savā ierīcē strādāt tā kā ar normālu papīru, fizisku papīru. Un es šeit varu pievienot arī pats savus komentārus. tātad eh, ļoti interaktīvi varu izmantot šo aplikāciju un tad, kad esmu eh, te kaut ko pamainījis, pierakstījis klāt, es varu eh, to vienkārši nosūtīt asistentiem un pārējiem kolēģiem. Un visas piezīmes tātad saglabājas šajā failā un es varu to nosūtīt kam vien vēlos. Un mani komentāri ir privāti, tātad dokumentu esmu lejuplādējis uz sava dokumenta, un neviens neiepazīsies ar šiem komentāriem, ja vien es to nevēlēšos, ja es tātad ne, nedalīšos šajā jaunajā versijā ar citiem. Tātad tā ir tāda tradicionāla maniera, kā mēs varam piekļūt dokumentam. Nu, tā mēs varam strādāt ikdienā ar e-mītingu aplikāciju. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Lūzija Andersona vēlēs uzdot jautājumu, lūdzu. Pirmām kārtām es gribēju uzteikt AITEK ģenerāldirekciju, jo kopš sāku strādāt uh, Eiropas parlamentā jūsu pakalpojumu, tas, uh, cik uh, izpalīdzīgi esat sniedzot padomus deputātiem, nu tas ir vienkārši lieliski. Arī, piemēram, palīdzība ar mobilo ierīču izmantošanu, ar klēpidatoriem un tā tālāk. Jūs vienmēr esat bijuši ļoti izpalīdzīgi un pretimnākoši. Es es gribēju pavaicāt, ka eh, šī te aplikācija ir saistīta ar jauno zināšanu eh, pārvaldīšanas sistēmu. Un vai šiem uh, aplikācijām var piekļūt uh, no uh, pārlūku programmas vai ir nepieciešams kaut kāds īpašs programmas. Paldies, paldies par labajiem vārdiem. Uh, Pirmām kārtām aplikācija ir iekšēja aplikācija, tātad jūs to varat izmantot tikai kā iekšēju resursu. Mēs varam piekļūt uh, no uh, servera, no ārpuses servera, caur uh, uh, desktopu vai arī caur EPNet uh, portālu, kas ir tāds kā ekstranets. Uh, Pagaidām jums ir nepieciešams lietotāja vārds un pārole, lai to izmantotu, bet mēs vēlamies uzlabot uh, drošību, izmantojot konkrētas uh, paradigmas, konkrētas metodas, bet tomēr gribam, lai aplikāciju varētu izmantot pēc iespējas vieglāk. Nu, tagad mēs. Uh, esam uh, jau noslēguši pirmo uh, plakņu, planšetdatoru izdalīšanas kārtu, bet viss darbs vēl nav noslēdzies, tādēļ uh, tas viss vēl ir procesā. Tālāk zināšanu pārvaldīšana. Mēs daudz runājam par sadarbību starp politiskajām grupām, komitejām un Protams, mums būs jāsagatavo visi dokumenti, un e-mītīngi jau ir tā kā nākamais posms, nākamais solis, tad, kad dokumenti, kas kļūst pieejami visiem, tiek arī publicēti e, tīmeklī. Lūdzu, vai vēl kādi jautājumi? Mārtiņ, kungs, paldies, paldies par šo iniciatīvu. Es uh, Eh, gribu pateikt, ka Austrijas parlamentā mums arī bija bezpapīru parlaments un uh, Jāsaka, ka arī rēķini par lidojumiem man kādreiz vajadzēja visu laiku tur arī pielikt klāt iekāpšanas kartes un tā tālāk. Nu, tas, bija, tas bija milzīgs papīra patēriņš. Nu, ļoti jauki, ka beidzot ir ieviest, ieviesti jauninājumi. Jāsaka, ka es esmu jau saņēmis savu planšetdatoru, iPad, bet es vēl nevaru piekļūt e-mītingu vai varu, un tātad, ja es esmu šeit komitejas sēdē un varu piekļūt visiem dokumentiem no sava iPad, nu tas ir ļoti jauki, bet eh, kad tad es varēšu tam visam piekļūt, jo mans iPad vēl nav izgājis šo drošības uh, skrīningu. Paldies. Lūdzu, jums vārds atbildēja. Ja es pareizi sapratu jūsu jautājumu, e-mītingu jūs varat piekļūt jebkurā brīdī. Sēdes laikā, pirms sēdes un arī pēc sēdes. Es ceru, ka atbildēs jūs jautājumu. Šeit sēdes laikā es to varu darīt, vaicā runātājs. Bez konkrētu bez piekļuves uh, stacionārajam datoram. Paldies. Lūdzu, atbilde. Jums ir nepieciešama kaut kāda ierīce, mobilā ierīce, vietu tālrunis, uh, planšetdators. Mēs aplikāciju esam uh, izveidojuši tā, attīstījuši tā, ka jūs varat tai piekļūt no jebkuras ierīces. Nu jā, bet ierīce jums ir nepieciešama, citādāk jūs nevarat piekļūt e-meeting. It works, I think. Šķiet, ka viss darbojas labi, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, nākamais jautājums. Franču. Es nezinu, vai jūs sapratāt vai nē, bet jūs neatbildējāt uz manu kolēģu uzdoto jautājumu. Kāda dēļ uh, ir jātērē papīrs un jāizdala dokumenti uz papīra, ja mums ir pieejams jau šis brīnišķīgais, uh, šī brīnišķīgā iespēja un arī, piemēram, iekāpšanas talons, kādēļ mums tas ir vajadzīgs, mēs taču varētu darīt visu elektroniski, kādēļ mums ir jāiesniedz šie iekāpšanas taloni. Un Mums ir uh, tonām papīra un, lai uh, papīru saražotu, ir jānocērt koki, kas vairs neizdaus kābekļa atmosfērā, bet. Uh, yeah, so, sorry for that. Es atvainojos, ja kaut ko palēt garām saka runātājs. Mēs te runājam par tādu pamatīgu darbu. Es, protams, saprotu. Gribu pateikt, ka mēs esam pievērsuši galvenokārt uzmanību, kā uh, visvairāk ietaupīt papīru. Tātad pagājušajā gadā apmēram 30 miljonus lapu izprintējām, un tieši komitejās ir nepieciešams tātad visvairāk papīra, un ir dažas komitejas NV un citas, kas ir pilnīgi bez papīra komitejas. Tātad ir daudz iniciatīvu, lai samazinātu papīra patēriņu. Nu, tas ir maz, maz uh, solītis, bet tas jau ir pirmais solis, lai padarītu mūsu parlamentu par tādu pilnīgi bezpapīru kopīgu parlamentu vai tādu parlamentu, kas izmanto pēc iespējas mazāk. Bet es pilnībā saprotu arī jūsu uh, lūgumu. Lūdzu, Pēter, viens īs jautājums. Ja? Šī aplikācija Ja mēs izmantojam uh, parlamenta uh, tīmekļa vietni, vai mēs ar e-mītingu varam piekļūt tiem pašiem dokumentiem, atšķirībā, uh, piemēram, salīdzinot to, vai es izmantoju intranetu vai, uh, piemēram, pārlūku programmu, lai piekļūtu mani interesējušai informācijai. Jo es varu taču, piemēram, ieiet komitejas mājaslapā, un tur es arī varu uh, atrast visus dokumentus, darbkārtību. Vai vienkārši abi ceļi novada pie viena un tā paša mērķa? Un ja es paralēli varu atrast vienu to pašu uh, informāciju, un tad varbūt nav kaut kādas uh, tādas sadarbspējas starp uh, abiem in instrumentiem vertikālajiem. Paldies, paldies par jūsu uzdoto jautājumu. E-meeting aplikācija. Tur jūs varat piekļūt tiem pašiem dokumentiem, bet citā veidā. Tātad šeit ir darba kārtība jūs redzat telpu un tā tālāk, cikos sēde sāksies. Nu, tas ir viens veids, kā iepazīstināt jūs ar šo aplikāciju. Bet šo iekšējo aplikāciju mēs esam papildinājuši ar um, daudz jaunām iespējām. Europarl tīmekļa vietnē jūs iepazīstaties tikai ar uh, publiskiem dokumentiem, bet e-mītinga aplikācija, uh, tur jūs varat uh, iepazīties ar koordinatoru sēdes detaļām un tā tālāk, jo tā ir tāda drošāka, tai var piekļūt tikai no parlamenta iekšpuses. Uh, Ja mēs parādot, demonstrējot šo aplikāciju, mēs, protams, uzklausījām deputātus un mēs gribam uh, aplikāciju padarīt pēc iespējas labāku, tādēļ arī jūsu viedokļi mums ir ļoti svarīgi. Nu, viens deputāts teica, es piedalos transporta komitejas sēdē un tajā pašā uh, dienā piedalos citas komitejas sēdē. Es gribu zināt, uh, kurā brīdī tiek apspriest konkrēts jautājums, lai tajā brīdī, kad, piemēram, viens jautājums iepriekšējais ir izskatīts, es zinu, ka man ir aiz uz otru komiteju. Nu, mēs gribējām te pievienot tādu kursoru, kas rādītu sēdes gaitu. Un vēl kāds deputāts vaicāja, vai viņš varētu nepārtraukt sazināties ar saviem asistentiem sēdes laikā tieši caur šo ierīci, un lai viņam nebūtu viņiem visu laiku jāsūta izziņas.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 Eh, tagad esam noslēguši šo jautājumu, un tagad nākamais darbkārtības punkts komentāri par trialogu sarunām, dzelzceļa un eh, iekšējo ūdensceļu statistika, trešā dzelzceļa pakotne. Šis eh, jautājums tiks izskatīts aiz darba, aizslēgtām durvīm, un ne padome, ne komisija, ne arī citi nepiedarošie šeit nav aicināti. Jūs te nedrīkstat piedalīties. Lūdzu, ņemiet to vērā. Ist der Trilog? trialoga iznākumi. Tā kommt nicht, ne?